deviņos līdz vieniem, un tad pēc tam arī vakarā. Dienas kārtība būs pieejama internetā, pieejama arī izdrukātā veidā. Paldies deputātiem! Man liekas, ka šī ir mana pēdējā nakts sesija. Paldies!